Vēl viens eh, reglamenta punkts. Es ceru, ka šis tiešām būs jautājums par reglamentu. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Arī es vēlos, novēl, vēlos novēlēt visiem patīkams brīvdienas, bet es vēlos atgādināt, ka, ka tā ir eh, sena tradīcija jau, ka ceturtdienas pēcpusdienās notiek debats par cilvēktiesībām, bet es domāju, ka šis jautājums ir tik svarīgs, ka diskusijām un balsošanai būtu jānotiek ar lielāku deputātu klātbūtni varbūt nākamajā sasaukumā šis debats varētu tikt organizēts no rīta un balsošanas, balsošana būtu reizē ar balsošanu par pārējām e, jautājumiem, nevis tad, kad šeit ir palikuši tikai 30 cilvēki. Paldies. Jā, saka priekšsēdētājs, es um, pieņem zināšanai jūs sacīto. Tomēr Ne, ne, nekas jau eh, nav tāds, kas aizliegtu kādam šeit eh, piedalīties. Ne, ja kādam interesē šīs lietas, paldies, ar to arī mūsu sanāksmi pārtraukta.